Intkas ziņojums par dzimumu līdztiesību un sieviešu iespēju palielināšanu digitālajā laikmetā. Rēntkas kundze, lūdzu jums vārds. Thank you, Mr. Chair, dear colleagues, dear Commissioner. Paldies, priekšstādā, dārgie kolēģi, komisārs kundze. Ziņojums dzimumu līdztiesību un sieviešu iespēju palielināšanas digitālajā laikmetā vēršas pret diviem stereotipiem. Pirmkārt, ka digitalizācija saistīta tikai ar tehnoloģisko attīstību. Nē, tā nav. Digitalizācija veidos, pilnīgi pārveidos mūsu sabiedrību un tā ietekmēs visas mūsu darbības jomas. Digitālā politika būtībā ir sabiedrības politika. Tieši tāpēc līdztiesībai, dzimuma līdztiesībai ir jābūt šo debešu kodolu. Otrais stereotips ir tāds, ka sievietes neinteresē digitālā revolūcija. Te man jums ir jāsaka, ka strādājot pie šī ziņojuma, esmu runājis ar daudzām sievietēm, kas jau ir aktīvas digitālajā nozarē, un es tad pārliecinājos par tevi pati. Problēma ir tāda, ka viņas bieži vien saskars ar, ar šķēršļiem IT sektorā vai atbilstošajā izglītībā. Mums ir jārada atbilstoši priekšnoteikumi, lai tās varētu pilnīgi iekarot digitālo arēnu. Šie divi muļķīgie stereotipi nav nolemtība. Mēs varam vērsties pret tiem, un tieši ar to nodarbo šis ziņojums, jo šis ziņojums parāda izaicinājums, taču tas sniedz arī konkrētus instrumentus, kā izaicinājums pārvarēt, un tas arī apliecina par, apliecina milzīgo potenciālu uh, digitālajā pasaulē un arī sieviešu darbībai tur. Bulgārijas um, <clears throat> uh, digitālajā nozarē strādājošā saskaras ar uh, uh dzimumu līdzsvarotības trūkumu vai arī īrijā dzīvojuša māte, kurai kāds uzbruk par to, ka viņa darbojas Facebookā. Nu, ir daudz tādu piemēru. Uh, Mēs aicinām izglītības nozaru padarīt par iekļaujošāku, tā lai IT zināšanas varētu iegūt visus. Aicinām arī plašāku finansējumu sieviešu uzņēmējiem. Aicinām arī labāk sadarboties policijas iestādēm, lai vērstos pret uh, uzbrukujam internetā sievietēm visā Eiropas Savienībā. Tāda mēs redzam, instrumenti pastāv, tagad mums ir vienkārši jāizmanto, un Jūrovas kundze sar ne tikai jūs, bet arī visa komisija iestāsies par šiem mērķiem un īstenos tos nākotnē. Uh, šis uh, ziņojums nebūtu tapis, ja nebūtu sniegušas ieguldījuma sievietes uzņēmējas, pilsoniskā sabiedrība un citas organizācijas un visi uh, mani kolēģi, kas bija ēna referenti šeit ziņojumā. Uh, un ziņojums ir izdevies veiksmīgs. Pateicos jums visiem par konstruktīvo darbu, un es tiešām uzskatu, ka mēs varam izveidot digitālo darbu kārtību kopīgiem spēkiem Eiropas Savienībā, un tā būs iekļaujoša un sniegs vienīgs ies, vienāds iespējas vīriešiem sievietēm. Tas ir tikai sākuma punkts, un ceru, ka šis ziņojums tiks atbalstīts balsojumā, un rītdiena ir tam vispiemērotākā, jo rīt ir uh, meiteņu atbalsta diena IT jomā. Paldies, Renkes kundze. Tagad mēs pārējām pie brīvā mikrofona. Komodīnī kundze, lūdzu. Is... Spēcīga digitālā ekonomika ir svarīga inovācijām, izaugsmēm un konkrētspējai. To pašu varētu sacīt par sievietēm. Nesenie pētījumi liecina par to, ka arvien vairāk jaunu cilvēku, īpaši meitenes un sievietes, izvēlas studēt IT un izvēlas šo karjeru. Un vairums studenti arī piekrūzniši ar IT nozare. Taču IT nozara ir sociāla-ekonomiskais e, virzītājs spēks, līdz ar to dalību valstīm ir jāatzīst, ka obligātā obligātajā izglītībā ir jākļauj IT prasme attīstīšana, tas ļaut arī meitenēm un sievietēm apgūt nepieciešamās prasmes, kas veicinātu viņu sociālo-ekonomisko attīstību. Un tas arī veicinās viņu izprat par to, ka arī tās var sniegt savu ieguldījumu digitālajā inovācijā un tās var arī labāk tikt nodarbināts. <clears throat> Ideja iekļaušana eh, obligātajā izglītībā vai mūža izglītībā var ļaut sievietēm labāk piedalāties, piedalīties digitālajā ekonomikā, un tas arī veicinās eh, šēršļu novēršanu viņu ceļā, pamatoties uz dzimumu izsēsības trūkumu. Paldies! Blanko kungs, lūdzu! No está el señor Blanco López. Eh, Branko Lopes kungs nav klāt. Marijas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji sieviešu iespēju palielināšana digitālajā laikmatā un dzimumu līdztiesības eh, nodrošināšana IT jomā ir eh, nepieciešams vairāk kā jebkad agrāk dalībvalstīs ir secināts, ka tikai 9% no programmētājiem ir sieviešiem, tikai 19% no dodarbinātiem. Tehnoloģijas un IT un komunikācija jomā ir sievietes vadītājs. Salīdzinot 45% no darbinātā citās jomās. Protams, tas liecina par lielo plaismu, plaisu starp abiem dzimumiem attiecībā uz izglītību IT jomā un tehnoloģiju jomā. Uh, Protams, atšķirības starp abiem, diskriminācijas starp abiem dzimumiem ir novērams vispār darba jomā, jo ir lielas atšķirības arī arī algas un pensija apjomā. Un tādās valstīs kā Grieķija, ko īpaši skāra memorants, sieviešu alga ir ievērojami mazāk par vīriešu algu. Ir jāpalielina sieviešu skaits uh, vadošajos eh, amatos IT jomā un vispār IT jomā plašāk. Paldies, Čakovits kungs, lūdzu. Paldies. Diemžēl mēs saskaramies ar līdztiesības trūkumu arī digitālajā laikmatā. Industriālās revolūcijas vai lauksaimniecības revolūcijas Laikā, kad cilvēkiem bija jābūt spēcīgiem un roku darbs bija svarīgākais, šāda līdz, līdztiesības uh, trūkuma iezīme bija pamatota savā ziņā. Bet uh, mēs redzam, kā attīstās sabiedrību. Tagad mums ir jābūt līdztiesīgai izglītības sistēmai, lai meitenes varētu pieņemt brīvu lēmumu, vai tās vēlas eh, pievērsties karjerai IT jomā. Un viena lieta, ko, š, viens, viena lieta, ko šodien, kā šodien netrūksta, labie piemēri. Tāpēc es domāju, ka referentei būtu jāuzsver tiešām labās prakses un uh, to sieviešu pieredze, kam ir izdevies gūt eh, veiksmi un panākumus. Nākošā runātāja. Pateicos referentei par viņas lieliski paveikto darbu. Saka, Jūto kundze bija lieliska sadarbība strādājot pie šie ziņojuma. Jo ziņojumā uzskaitīti galvenie punkti, kurus uh, atbalsta arī mūsu politiskā grupa sieviešu plašāka līdzdalība politikā un arī uh, brīvā interneta pieejamības sabiedriskās vietās. Tātad rodas jautājums, kāpēc Dažas grupas Eiropas tautas partija, piemēram, ir pieprasījušas atsevišķo dalījumu par šo koncepciju. Kāpēc daži kolēģi dažās grupās baidās no elektroniskās balsošanas vai tiešās demokrātijas īstenošanas ar internetu starpniecību? Šādi mums rodas jautājumi. Bet visādi citādi, manā skatījumā, šī ir vienreizēja iespēja stiprināt sievietes, sievietes pateicoties tehnoloģiju. Ko viņa Mike kungs lūdzu? Paldies! Nevaru iedomāties, kā jūs varat nopietni runāt par sieviešu diskriminēšanu digitālajā laikmatā. Varbūt vienīgi tenisā. Tā varētu sacīt, kur sievietes spēlē tikai trīs setus un tā tālāk. Es uzskatu, ka vienīgais risinājums ir tāds, ka sievietēm vienkārši būtu jāskait līdz septiņi, nevis līdz desmit. Tas tad eh, viņu situāciju padarīt vienkāršāku. Paldies! Eh, Paldies, priekšsēdētāji! Es nedaudz nopietnāk izteikšos kā iepriekšējais runātājs. Uh, Ne bom... Jākovčič kungs. Tomč kundze. Es nepievērsīšos tam, ko tikko teica kolēģis, tāpēc, ka tam te galīgi nav vietas. Es vienkārši, es runāšu par pilnīgi nopietnākām lietām. Runāšu par to, ka mums ir pārāk maz sieviešu informācijas un komunikāciju uh, tehnoloģiju sektorā, neskatoties uz visu progresu, kas eh, ir sasniegts, pārāk daudz sieviešu joprojām nestrādā šajā IKT sektorā. Un eh, mēs zinām, ka šis sektors eh, strauji attīstās un tur būs jaunas iespējas, bet lai varētu izmantot šīs iespējas, mums būs jāatrod veids, kā panākt, lai uzņēmumi vairāk pieņemtu darbā sievietes. Uh, Es domāju, ka gudri uzņēmēji paši saprot, ka ir vērtīgi panākt līdzsvaru starp dzimumiem ne tikai, lai um, nāktu kādam pretī, bet lai uzlabotu savus ieņēmumus. Es ceru, ka tas uzlabos uh, dzimumlīdztiesību šajā sektorā. Paldies, Vordas kundze, lūdzu. Es gribētu pateikties visiem kolēģiem, kuri strādāja pie šī spēcīgā ziņojuma, jo īpaši paldies referentei, par kuru, ar kuru mums bija ļoti laba sadarbība. Digitālās tehnoloģijas ietekmē visus mūsu dzīves aspektus un arī turpmāk būtiski izmainīs mūsu dzīvi. Mēs redzam, ka arī digitālajā pasaulē parādās uh, dzimumu nelielīdzība, bet mums ir uh, jācenšas pret to cīnīties. Ir nepieciešams rīkoties, lai vairāk meiteņu un sieviešu iesaistītu IKT sektorā un um, aizvērtu šo dzimumu plaisu. Mēs bieži vien runājam par uh, sievietēm, matemātikā, tehnoloģijās un tā tālāk, bet es domāju, ka mums ir uh, jābūvē uh, sektors. Uh, mums jābūvē e, tilti starp dažādiem sektoriem, mums ir e, jāaicina um, arī cilvēki no mākslas lauka e, piesa, pievērsties tehnoloģijām, un um, es ceru, ka komisija un dalībvalsts pieņems zināšanai šo nepieciešamību. Paldies, tagad Gils Kunze. Uh, Paldies, priekšsādātāji. Es atbalstu šo ziņojumu un arī atbalstu, ka ir šīs debates par sieviešu st no, nu, situācijas stiprināšanu un gribu atkārtot to, ko teica referente. Es pat esmu strādājusi IT sektorā un esmu tiešām nobažījusies par to, cik maz sieviešu strādā IT sektorā ārpus administrācijas, un mums tiešām ir jo skolas līmenī, pat pamatskolā jārunā jau par šiem jautājumiem un ir jāiedrošina meitenes pievērsties šiem uh, priekšmetiem, kas ļautu viņām vēlāk kļūt par programmētājām vai analītiķiem. Un vēl es uh, kādu dienu runāju ar uh, pāris uh, jaunām uzņēmējām digitālajā sektorā, kuras abas bija izvēlējušās atstāt Eiropas Savienību uh, un doties uz ASV, jo viņām šķita, ka tur ir lielākas iespējas viņām. Un ir svarīgi nezaudēt šīs talantīgās sievietes. Mums ir e, jāatbalsta e, sievietes uzņēmējas digitālajā jomā tikpat nopietni kā vīrieši. Paldies, komisārs Kunz, lūdzu. Honorable members of the parliament. Godātie parlamenta locekļi, man ir prieks, ka mēs šodien varam diskutēt par pašreizējo situāciju saistībā ar dzimumu līdztiesību un sieviešu atbalstīšanu digitālajā laikmetā. Tas ir jautājums, kuram mums jāvelta visa mūsu uzmanība. Tas, ka sievietes pārāk maz tiek pārstāvētas šajā sektorā, ir izaicinājums, ar kuru mums ir jātiek galā. Reitkas kundzes ziņojums palīdz pievērst uzmanību šim uh, aspektam. Turklāt piedāvā daudz uh, rekomendācijas, kā var spēcināt sieviešu lomu IKT sektorā. Ir būtiski samazināt šeit plaisu starp dzimumiem, tādēļ vēlos pateikties referentē par šo lieliski sagatavoto ziņojumu, kā arī uh, Vēlos uh, teikt, ka ar nepacietību gaidu turmākos ziņojumus. Komisija ir pilnībā apņēmusi rīkoties šajā jomā, kā tas ir iekļauts strateģiskajā apņemšanās uh, dokumentā par dzimumu līdztiesību. Lielā koalīcija par digitālajiem darba vietām ir būtiska partnerība, kas uh, strādā šajā jomā, un daži no projektiem ir paredzēti tikai sievietēm. Šajā uh, stratēģiskās eh, apņemšanās dokumentā ir paredzēts eh, nodrošināt finansējumu, piešķirt eh, grantus sievietēm un meitenēm izglītībā un arī nodarbinātībā IKT sektorā. Komisija rīkosies aktīvi nodrošināt iespējas sievietēm un meitenēm šajā sektorā. IT sektors pieaug nepārtraukti rada 120 tūkstoši jaunu darba vietu katru gadu. Ņemot vērā šīs uh, labās perspektīvas, mēs gribētu, lai arvien vairāk sieviešu izmanto šo situāciju un apsvērtu karjeru šajā sektorā. Aktīvas sievietes šajā sektorā bieži vien bauda plašāku elastību, organizējot savu darba režīmu, un tās ar mazāk ietekmē uh, un apdraud bezdarbs. Ņemot vērā ekonomiskos argumentus, lai uzlabotu sieviešu dalību IKT sektorā, komisija ir pētījusi sieviešu darbību šajā sektorā un ir konstatējusi, ka arvien vairāk sievietes, kas uh, strādā digitālajā sektorā, var radīt 9 miljārdus uh, eiro pienesumu IKP Eiropas sektorā. Uh, un sievietes, kas strādā sektorā, rada lielāks, par 9% lielāks ienākums nekā citos sektāros. Lai veicinātu iespējas digitālajā laikmetā, ir būtiski runāt par to, ka sievietes nav no pietiekami pārstāvētas šajā jomā. Tikai 9 no 100 Eiropas uh, lietotņu izstrādātāji ir sievietes tāds pati situācija arī saistībā ar pārējām IKT jomām. Ja mēs palūkojamies uz izglītības aspektiem, tad tikai 29 no tūkstošu stu, augstskolu studentēm ir ar uh, datorzinībām saistītiem uh, izglītības grādiem. Mums ir jāveicina sievietes eh, doties digitālajā nozarē un jārada tāds darbības, kas ir saistīts ar IKT. Piemēram, jāizveido tāds, tika izveidots eh, Eiropas eh, sieviešu hubs, kur galvenai uzdevumi ir koncentrēties uz sieviešu iesaistīšanu digitālajā ekonomikā. Digitālais vienotais tirkus veido lielisku iespēju sievietēm digitālajā jomā, taču mums ir nepieciešams uh, lielāki un vairāk paraugi, kas nodrošinātu mentoringu, kas nodrošinātu daudz mērķiecīgākas programmas, lai sievietes varētu mācīties un strādāt IKT sektorā. Ir nepieciešams vairāk uh, grāsrūts iniciatīvas, kā uh, konkrētas eh, koda nedēļas, jo, piemēram, 2015. gada nedēļas, eh, kodēšanas nedēļas laikā gandrīz pusmiljonu dalībnieku bija jaunas meitenes. Tāpat mums ir jāiesaist arī vīrieši šajās diskusijās par daudzveidu. Es uzskatu, ka cīnoties ar dzimumu stereotipiem, mēs radīsim vienādas uh, tiesības darba vietās un piesaistīsim arvien vairāk sieviešu šim sektoram. Ziņojumā ir uzsvērts arī tas, ka pieaugošā digitalizācija sabiedrībā rada zināms uh, apdraudējums dzimumu līdztiesībai. Tas attiecas uz kiber nomelnošanu, izsakošanu, dažādi seksistu fórumi rodas, kā arī naida runas. Bieži vien sievietes uh, šeit gūst vardarbīgu pieredzi, un attiecīgie pētījumi rāda, ka sievietes ir piedzīvojuši uzbrukumus digitālā vidē. Tas viss ir saistīts ar dzimumu līdztiesības trūkumu, un arī šajā sektorā turpinās šāda rīcība. Eiropas Savienība ir apņēmusies cīnīties pret šāda veida vardarbību un vēlas um, un ir paredzējis izstrādāt dažādas strateģiskos dokumentus. Būtisks pasākums, kur komisija ir uzsākuši šajā laukā, uh, ir Eiropas Savienības priekšlikums parakstīt un noslēgt Stambulas padomas konvenciju, kas ir visaptverošs instruments, kurā ir iekļautas gan sieviešu, gan dzimumu līdztiesības aspekti. Tāpat arī šeit ņemt vērā aspekts saistībā ar tiešaistas vidi. Ir skaidrs, ka mūsu priekšā vēl ir daudz ievērojumu izaicinājumu, taču mums ir jāizmanto šīs jaunās lieliskās iespējas un jāizpēta, kādā veidā mēs varam spēcināt sievietes digitālajā laikmetā. Ar prieku raugos uh, nākotnē cīnoties pret šiem izaicinājumiem, cīnoties pret eh, dzimumu diskrimināciju un eh, cīnoties par to, ka mēs esam vadošie dzimumu līdztiesības jomā. Liels paldies, komisārs Kunze! Ar to mēs esam.